deputāts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Nolīgums, kuru valdības un garantētāji gatavo, novadīs pie tā, ka tas smagi skars Grieķijas tautu. Ir paredzēti jauni pasākumi, kas ir vērsti pret tautu. Jau uh, tad kad bija memorandums. Tas bija tā, un tagad tiek pieņemts tāds tā kā jauns memoranduma veids. Tas nenāks par labu tautai. Notiks privatizācija, apdrošināšanas tiesības samazināšana, apdrošināšanas iemaksu pieaugums, viss tas novedīs pie tā, ka atkal būs lieli zaudējumi iedzīvotāju ieņēmumos. Grieķijas komunistiskā partija aicina iedzīvotājus noraidīt uh, iebaidīšanu, noraidīt uh, šantāžu pret šo kapitālisma vienvirziena ielu, kas noved pie iedzīvotāju nabadzības palielināšanas. Uh, Redzam, ka ir pretpasākumi, kas ir ievadīti, memorandu atcels, un ja tagad tiešām būs saraušana, tad tā būs saraušana ar kapitālu un kapitāla varu. Pirms vārdu došu komisijas pirmajam vicepriekšsēdētājam un Kalniņas Lukaševits kundzei, es gribu teikt, ka Indijas parlamenta delegācija ir apmeklētāju tribīnēs. Es gribu ļoti sirsnīgi sveikt viņus. guidata dall'onorevole Presidente dell'OC. Loksabaf priekšsēdētāja Surīma Hajen kundze viņus vada. Delegācija ir ielūgusi uh, uh, ir ielūdzis priekšsēdētājs, un šādi mēs stiprinam saites starp Eiropas parlamentu un Indijas parlamentu. Uh, izveidots 1981. gadā, tās padziļinās, ir uh, izveidota strateģiskā partnerība mūsu attiecības ar uh, Indiju. Ir tāds, ka vairākas delegācijas